deputāta amatiem. Norikas Nikolai kundze ir izstājusies no tautas partijas 7. Um, jūlijā 2014. gadā un iestājusies ALDE politiskajā grupā. Es esmu saņēmis ALDE, GOE, tautas partijas EKR un EFTD